Korbeta kunga pieteikumu attiecībā uz reglamentu. Korbeta kungs lūdzu. Jo su paziņojumus nebija runa par deputātiem, kas atstāja politisko grupu. Es to saku tāpēc, kā UKIP pārtījām Eh, runā par Džanetu Atkinsonu, ka tā esot izmesta no partijas. Savukārt šeit, parlamentā, viņa tiek paturēta grupā, mierīgi, klusi paturot grupā, lai varētu izmantot visi iespējas un saņemt finansējumu, kas pienākās. Vai tā nav liekulība, vai varbūt tā ir tikai eh, kļūda tulkojumā? Herr Corbett, Korbeta kungs. Jā, jā. Uh... Dars Mota kungs, tūlīt došu jums vārdu par reglamentu. Korbeta kungs. Vielen Dank. Es būtu jums pateicīgs, ja jūs kā ļoti uh, pieredzējis kolēģis nosaukt reglamenta pantu, uz kuru jūs atsaucaties. Ja jūs nosauktu reglamenta pantu, tad es varētu izteikties par to, bet tā kā jūs to nedarījāt, tad es nevaru uh, teikt komentāru par šo pantu, bet tikai vispārīgi un vispārīgi divi konstatācijas fakti. Uh, es domāju, ka jūs zinat, ka uh, par dalību frakcijās nelēma vispolitiskās partijas partijas valstīs, bet frakcijas par to lemj, politiskās grupas par to lemj šeit parlamentā. Līdz ar to politiskās grupas lēmums šeit ir, ko viņi uzņem kā biedrs un ko nē. Tas nav tas, ko mēs diskutējam plenārsēdē un nebalsējam par to, ja vien netiek pārkāpti būtiski noteikumi, un es nekonstatēju būtisku noteikumu pārkapumu. Dārsmut kungs, lūdzu jums vārds. Just simply say um, that. Um, Gribēju teikt, ka šis ir juridisks procedūras jautājums. Šeit ir iesaistītas cilvēktiesības, cilvēktiesības, kuras tik ļoti aizstāv um, arī Eiropas parlaments un Korbetkungs. Šī persona ir sazinājusies ar savu advokātu, viņa ir um, svītrota no Juki partijas sarakstiem, bet ir process, kas ir noteikti statūtos, iekšējos, ārējos, un šis process turpinās pienācīgā veidā. Ceru, ka Korbet kungs uh, šo punktu sadzirdēs. Paldies, paldies par skaidrojumu, bet ar reglamentu tā arī nav saistīta. Tagad Borelī kungs, lūdzu. Qualità di co-presidente del gruppo FDD. Jā, paldies. Kā FDD vicepriekšādātājs gribēja paziņot, ka pašlaik ir eh, tā, ka šai deputātē vairs nav balstiesības politiskajā grupā tik ilgi, kamēr eh, atbilstošās procedūras eh, būs pabeigtas tas atbilst arī politiskās grupas eh, statūtiem. Borelija kungs, tā bija atbilde, kas atbilst eh, reglamentam, un tā bija atbildes Korbet kungu jautājumu. Liels paldies! Der von der Konferenz der Priekšsēdētāja konference saskaņā ar reglamenta punktu 149 pieņēma galīgo darba kārtību, tā ir izdalīta, un atbilstoši politisko grupu vēlmei es piedāvāju izmaiņas šodienas darbas kārtībā. Paziņojums par Bangladešas rūpnīcā notikušā ugunsgrēka gada dienu un Bangladešas līgumu par ilgspēju īstenošanā sasniegto procesu tiks skatīts kādā citā vēlākā sēdē. Vai kāds iebilst? Nē, tad šis lēmums ir pieņemts. Golniša kungs, jālūdzu. Ir jā. Jālūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Uzskatu, ka šis ir ļoti nopietnas jautājums, un mēs um, esam redzējuši, ko nodara globalizācija, starptautiskais kapitālisms visciniskākajā veidā, kurš gūst labumu no zemajām algām tiem, kuri strādā tik tiešām verdzības apstākļos, un kuru ražojumi pēc tam uh, bez muitas nodavām palīdz graut mūsu uzņēmumus. Es uzskatu, ka šī politika ir atbildīga par simtiem nāvis gadījumu, un mēs rietumnieki, eiropieši kolektīvi, lai gan netieši esam atbildīgi par to, un attiecīgi es uzskatu, ka šis jautājums nedrīkst tikt svītrots no mūsu darba kārtības, tas ir jāskat bez kavēšanās. Merci, merci beaucoup, monsieur Golni. Paldies, Golniša kungam ir bija vairākas grupas, kas prasīja, lai šis punkts tiktu atlikts un netiktu uzreiz skatīts, tādēļ mēs balsosim par šo jautājumu. Kas ir par uh, to, lai atliktu šo jautājumu? Par. Lūdzu. Kieko. Kas pret? Kas atturas? vairākums bija par. Paldies. Lūdzu, Golniškungs, man prieks. Tautas partijas frakcija lūdza diskusijas par komisijas paziņojumu par PNR nolīgumu starp Eiropas Savienību un Meksiku bez rezolūcijas iekļaut šodienas darba kārtībā. Tas nozīmē, ka Ja šādi tiks lemts, tad šodien sēde turpināsies līdz 2022. Lai pamatotu šo um, pieteikumu, dodu vārdu Holmajeras kundzei. Lūdzu, Holmajeras kundze, priekšādātāja, cienījamas kolēģis un kolēģi, mūsu pieteikumam ir uh, īpaši aktuāls raksturs, jo Meksika šo termiņu sodiem, kas tika prasīti no līdzsabiedrībām, ja nebūs eh, noliegums starp Eiropas Savienību un Meksiku par eh, pasažieru datiem, tad par katru lidojumu 30 tūkstoši dolāru būtu jāmaksā. Mēs gribētu komisijas atzinumu un eh, mēs gribētu zināt, kādu procedūru ir paredzēta līdz 1. jūlijam. Paldies, Holmājers kundzei un uh, uzstāsies uh, par uh, arī Intfeldes kundze lūdzu. Requested... Tā kā neskaitāmas reizes um, esmu pieprasījis šo jautājumu iekro darba kārtībā. Mana grupa pieprasījuma atbalstīs, tomēr es gribētu aicināt grozīt nedaudz virsrakstu, jo pastāv vienošanās starp Meksiku nav nepastāv vienošanās pat priekšlikuma, lai panāktu vienošanos starp Meksiku un Eiropas Savienību. Un es gribētu tikai aicināt nedaudz grozīt virsrakstu. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties pret šo pieteikumu? Nē, tā tas nav. Šādā gadījumā Intfelds kundze un Holmājers kundze, es piedāvāju mainīt uh, tekstu, kā komisijas paziņojums par plānoto Eiropas Savienības un Meksikas uh, pasažieru datu reģistra līgumu. Jā. Tātad, kas balso par Holmājers uh, kundzes pieteikumu, lūdzu paceliet rokas. Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Wir kommen. Nākamais ir uh, zaļo frakcijas pieteikums diskusijas par komisijas un pazu, pa, a, uh, padomas paziņojumiem par Grieķiju iekļaut darba kārtībā un proti sarunas Eiro grupā par a, uh, pārstrādāto dekošo programmu bez rezolūcijas. Lai pamatotu šo pieteikumu, lūdzu dodu vārdu Harms kundzei. Priekšstādā kungs, dāmas un kungi, šīs um, mazās plenāras sesijas Briselē ir domātas, lai mēs varētu reaģēt uz aktuālām situācijas izmaiņām. Un tāpat kā es, jūs arī noteikti esat lasījuši Eiropas uh, presi un uh, daudz lieto vārdu Rexit proti un aizvien vairāk uh, balses, kas uh, anonīmi, uh, it kā Eiropas um, valdību vārdā vai uh, institūciju vārdā um, tāda ideja, jo tā kā izsaka, ka uh, labāk Eiropas Savienībai un Grieķijai būtu šis uh, Grexit, jeb uh, izēja. Es domāju, ka tas ir uh, pavirši un tas nav korekti attiecībā pret Grieķijas pilsoņiem un pilsoniem, kas runājot par šādu Grexit, nonāks um, sarežģītākā situācijā, uh, kas. Uh, ir šodien pēc daudziem taupības gadiem. Un tāpat es arī domāju, ka Eiropas Savienība un ne tikai Eirozona ekonomiski, bet gan Eiropas Savienība kopumā šādi uzņemtos lielu risku, ja būtu šāda Grieķijas iziešana. Un priekšsētājkungs, es domāju, ka šīs, eh, šī sēde un šajā diskusiju situācijā, kādā ir, tas ir tieši īstais brīdis priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies par jūsu uzmanību. Jūs, eh, es jūs uzmanīgi uzklausīju, bet mazāk uzmanīgi jūs uzklausīju citi kolēģi, eh, kas vēlas izteikties par eh, Harms kundzes pieteikumu. Es nedomāju, ka Lukas kungs par gribētu izteikties. Ah, jūs gribat runāt par šo? Jā, esmu ļoti pārstraikts. Lukas kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, esmu jums pateicīgs, ka jūs eh, tā paš paskaidroši pateicat, ko es gribu, te ko negribu. Es uzskatu, ka Harmas kundzes eh, pieteikums ir ļoti pareizs. Eiropas parlamentam steidzam ir jārunā par šiem jautājumiem, jo oficiālā nostāja Eiropas Savienība, piemēram, izteikta eh, ar komisāru Dombrovska vārdiem, jo viņa vadībā tas bija, kā nebūšot Grexit. Tas nevarot būt un ka eiro ir neatsaucams, un es pat neiedomāju, kādu valsts iztais no eiro. Tā viņš to teica, un tad viņš jau pēc tam atkal rakstiski to atsauca, kā viņš pats teica, bet tā ir, tas ir oficiāls atzinums. Un tagad, kad patiešām daudzi valdību locekļi, zinātnieki iesaka, vai vismaz uh, runā par to, par šādu iespēju, ka Grexit varētu noteikt. Mēs gribam uzzināt, kāda ir komisijas uh, attieksme, vai tā asistēs atbalstīšu šo Grexit, ja tas būs nepieciešams, vai ir kaut kāda sagatavošanās darbi, vai komisija uzskata, ka Grexit vienalga nav iespējama. Un tad tas būs tā, ka Grieķija izstāsies pilnīgi nekontrolēti no uh, eirozonas, ja kādu dienu šāds negodījums tiešām notiks. Luka. Lukas kungs, es biju pārsteigts par eh, šo uh, neparasto uh, saikni, taču es nedomāju. Uh, teikt, ko jūs gribētu teikt. Pat ja es to gribētu, es nebūtu varējis paskaidrot to, ko jūs būtu gribējis teikt. Un pret uzstāsies Cimmerskundze. Priekšstādātāja kungs, mana frakcija ir pret šo pieteikumu šodien diskutēt situāciju saistībā ar sarunām par Grieķiju un Eirozonu un negribam to iekļaut darba kārtībā šodien, jo domājam, ka 20. februārī tika radīta bāze sarunām abu pušu veikšanai, un šī saruna bāze ir spēkā vēl līdz šodienai. Viss cits pārējais ir baumas, raksti, avīzais, paziņojumi no komisijas un it kā no citiem labi informētiem avotiem. Taču tie tiek visu laiku dementēti, un es nezinu, uz kādas bāzes mēs gribam diskutēt, kur ir fakti. Es uh, pārstāvu tādu viedokli, ka mums ir nepieciešamas labas diskusijas uh, par Grieķiju nu kaut vai nākamajā sēdē vai vēlāk. Taču tādas diskusijas, kas a, novērš to, ka mēs paši esam baumu spēļbumba un vēl tikai sāsnam situāciju. Tādēļ šo diskusiju šo a, brīdi mēs noraidam, lai gan, to gribu vēl paskaidrot, lai gan es pilnībā a, atbalstu Harams kundzes viedokli, ka rīcība attiecībā pret problēmu ir kauns Eiropas Savienībai. Paldies! Jā. Harms kundzes pieteikums. Par to tagad balsosim. Kas par uh, šo uh, pieteikumu lūdzu paceliet rokas? Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Līdz ar to darba kārtība šodienas sēdei ir, uh, tiek pieņemta ar izmaiņām.